parlamenta darba rezultāts ir pēc iespējas eh, tuvāk ar komisiju un padomu. Es to noteikti darīšu. Paldies! Ar to arī beidzam darbu. Rītdien atsākam darbu 6. februārī. Tātad no 9. rītā programma ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā. Ar to arī šodienas darbs tiek pabeigts. Paldies!